protokols un dokumenti ir pieejami, vai kādam pret tiem ir iebildumi. Tādā gadījumā protokols tiek apstiprināts. Filans Dugans, Zakina un Lela Zogana pagājušajā nedēļā Parīzē tika nogalinātas un Eiropas parlamenta vārdā gribēju izteikt līdzjūtību. Melis eh, Fidan Duganas eh, vecāki, viņas māsa un brālis dzīvo Strasbūrā, un šodien viņi ir šeit klāt sesijā parlamenta vārdā izsaku viņiem mūsu visdziļāko līdzjūtību. Der Tod von Frau Dogan. Doganas kundzes nāve un citu upuru nāve Šķiet, ka ir kādas problēmas ar tulkojumu. Es būtu pateicīgs, ja jūs varētu pārbaudīt, vai spāņu valodā tulkojums ir pieejams. Zulēmecas Kanzičas un Doganas kundzes uh, nāve net, nedrīkst tikt aizmirst, un mēs atbalstām uh, Francijas uh, tiesību sargājošās iestādes to centienos atklāt vainīgos un uh, nodotos tiesas priekšā. Cienījamie Doganas kundzes piedarīgi, es zinu, cik eh, smags jums ir šis laiks. Strasbūrā jūs esat mūsu kaimiņi, un man jāteic, ka mēs uh, esam kopā ar jums, jūs esat sāpēs. Dāmas un kungi, Itālijas atbildīgās iestādes man ir paziņojušas, ka Rozārio Kročētas kungs sākot no 2012 gada 17. decembra ir ievēlēts par Sicīlijas reģionu prezidentu un viņu kopš šā laika.